Kolēģi, sanāksme tiek atsākta. Vakardienas sanāksme protokols un pieņemtie dokumenti ir jums pieejami. Vai jums ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to uzskatām